Pirmais darba kārtības jautājums šorīt ir kopīgas debatas par 2012. gada budžetu. Te runāsim par diviem ziņojumiem. Pirmām kārtām Frančeskas Balzānī un Jose Manuela Fernandeša ziņojumu. Parlamenta nostāja attiecībās padomas grozīto 2012. gada budžeta projektu visām sadaļām un Raimera Bēgas ziņojumu elastības instrumenta izmantošanu. Sāksim debatas un pirmais runātājs būs Frančeska Balzānī. Viņa ir viena referenta vienam no šiem ziņima, ziņojumiem, un lūdzu, Balzānī kundze, jums vārds. Eh, grazie, prezidente. Eh, viviamo in un momento. Labrīt, priekšsādātāji kungs. Dzīvojam krīzes laikos, un tā nav tikai ekonomikas krīze. Es domāju, ka tā ir uzticība.